Good afternoon. Labdien visiem! Es eh, ceru, ka visi ir labi papusdienojuši, vismaz eh, es to izdarīju. Sanāksmē vēl nepiedalās gana daudz deputātu, bet eh, viens no galvenajiem referentiem nāk zālē un pašlaik apsēžas. Tāpēc es gribētu jūs visus sirsnīgi sveikt šajā apvienotajā AFCO un PETī komiteju sanāksmē. Juridisku apsvērumu dēļ mani lūdza jūs informēt par to, ka šī sanāksme tiks pārraidītā internetā tiešsaistē. Ja kāds par to nav informēts vai um, kādam tas nepatīk, tad uh, došu viņiem iespēju pašlaik atstāt zāli. Tagad pievērsīsimies pirmajam darba kārtības punktam - darba kārtības pieņemšana. Abas komitejas šo darbu kārtību visiem ir izplatījušas. Ja nekādu lūgumu par grozījumiem nav, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Šī ir otrā mūsu AFCO un PETī komiteja apvienotā sanāksme, kur mēs runājam par ombuda strateģisko izmeklēšanu, par Eiropas Savienības padomas darba sagatavošanās struktūrās notiekošo diskusiju pārdzamību. Lainena kungs un Tūmas kundze 13. septembrī visiem izplatīja ziņojuma projektu. Es pieļauju, ka esat iepazinušies arī ar protokolu. Vai mēs varam pieņemt šo protokolu? Tātad protokols ir pieņemts bez grozījumiem. Tagad ceturtais punkts - ombuda strateģiskā izmeklēšana par Eiropas sadomas, Savienības padomes darba sagatavošanas diskusiju pāredzamību. Došu vārdu līdz referentiem. Katram tiks atvēlētas piecas minūtes, bet vēlos jūs informēt, ka Tūmas kundze nu pat ir paziņojusi, ka uh, Viņa kavējas, viņas lidojums ir aizkavējies, un cerams, ka viņa ieradīsies vismaz līdz sanāksmes beigām. Jebkurā gadījumā, tiklīdz viņa ieradīsies, dosim viņai vārdu. Tomēr mums ir jāstrādā, jo šai apvienotajai sanāksmē mums ir atvēlēts ļoti maz laika. Tagad došu vārdu Lainina kungam. Viņš ir AFCO komitejas līdzreferents. 5 minūtes. Paldies! līdz priekšādātājs kundze. Patiešām šis dosie ir ļoti svarīgs. Kā mēs varētu pavērt šo melno kasti šīs Eiropas Savienības institūcijas? Tiesības ārdzē bija pilnīga taisnība, norādot uz trūkumiem, kādi ir vērojami, tāpēc ka padomē trūkst cauradzamības. Padome nav administratīva, bet gan uh, likumdošanas iestāde, tieši tāpat kā Eiropas parlaments. Un uh, mēs, abi līdzreferenti, vēlamies uh, publiskot politisku ziņojumu, nevis tehnisku ziņojumu. Šis ziņojums ir ārkārtīgi politisks, un tajā jo īpaši runa par līdzsvaru trūkumu. Uh, um, caurdzamībā un pieejamībā abos likumdevējos. Tātad te ir runa par Eiropas parlamentu, kas strādā pilnīgi visos likumdošanas priekšlikuma posmos uh, absolūtā caurdzamībā. Un padomi, kas, uh, kā jau es minēju, darbojas kā tāda melna kaste. Mēs vēlētos uh, aicināt savus kolēģus eh, no abām komitejām pieturēties pie ziņojuma satura un eh, neiesniegt grozījumus, kur ir runa par pilnīgi visiem caurdzimības aspektiem Eiropas Savienības institūcijās. Mums eh, agrāk jau ir bijuši šāda veida ziņojumi, un ir bijuši arī citi, citas iespējas runāt par dažādiem caurdzimības jautājumiem. Ziņojumā mēs secinām, ka tiesības sārgā rekomendāciju īstenošana būtu absolūtais minimums, lai nodrošinātu, ka padomas likumdošanas procedūras kļūtu caurdzamas. Tas ir pats mazākais, ko varētu izdarīt. Likumdošanas priekšlikuma caurdzamība ir neatsverama, lai paaugstinātu Eiropas Savienības pilsoņu uzticēšanos, un Eiropas parlaments ir uh, Mm, gatavs veicināt eh, šādu caurdzamību, tādējādi veicinot arī demokrātiju. Mēs uzskatām, ka pilsoņiem, plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām pusēm ir eh, tiesības saukt institūcijas pie atbildības. Augsts caurzmības līmenis kalpo kā garantija pret eh, dažādu veidu spekulācijām, viltus ziņām un konspirācijas teorijām. Mēs uzskatām, ka caurzmības eh, trūkums padomē pilsoņiem, mm, plašsaziņas līdzekļiem un iesaistītajām pusēm neļauj aktīvi eh, kontrolēt to, ko dara viņu valdības. Tāpat tas eh, traucē arī nacionālajiem parlamentiem kontrolēt savu valdību rīcību padomē un tādējādi tiek izveidots līdzsvarts trūkums starp padomu un parlamentu. Mēs kritizējam arī to, ka padome ļoti bieži pieņem lēmumus bez oficiāla balsojuma. Tas tiek darīts pat tādos gadījumos, kad viņi varētu pieņemt lēmumu ar kvalificēto vairākumu. Tā kā balsošana nenotiek, ir pilnīgi neiespējami redzēt, kurš ir bijis pār un kurš ir bijis pret. Nav nekādu iespēju atskaitīties par to, eh, kāda ir bijusi valdību pozīcija. Demokrātijā ir pilnīgi normāli dažkārt būt vairākumā un dažkārt būt mazākumā, un tieši tāpēc vajadzētu arī atklāti parādīt eh, jūsu attieksmi. Mēs aicinām padomi darīt pat uh, vairāk un uh, iet tālāk par tiesības sarga rekomendācijām. Mēs uzskatām, ka korepēra sanāksmes ir jāpārraida tiešsaistē. Tām ir jābūt pieejamām publikai. Tieši tāpat kā šai sanāksmei un arī citām komiteju sanāksmēm parlamentā, kuras tiek pārraidītas tiešsaistē. Padomēji vairs nevajadzētu darboties kā diplomātiskam fórumam, tam vajadzētu strādāt kā likumdevējam parlamentārā demokrātijā. Pašlaik ziņojumā nav uh, daļas par Eirogrupu. Tā ir neformālā, bet uh, ietekmīga iestāde padomē. Mēs uzskatām, ka arī šai iestādē vajadzētu sev piemērot saurzmības standartus. Labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un uh, visu, kas jums būtu sakāms. Paldies! Patiešām ir uh, ļoti labi mums uh, visiem uzklausīt to, ko jūs mums tikko teicāt. Jāna Toma vēl nav ieradusies, bet tiklīdz viņa būs klāt, viņai tiks dots vārds. Līdz ar to es savus pienākumus esmu izpildījusi un mm, došu tagad iespēju izteikties savai līdzpriekšādātāji Danitai Hubnerei. Paldies! Es vēlētos izteikties AFCO komitejas vārdā un vēlētos jūs informēt, ka pirms vasaras atvaļinājuma mums bija divas sanāksmes ar tiesību sērdzi. Viena sanāksme tika organizēta kopā ar jūsu komiteju, Un mēs um, jau esam diskutējuši par šo ziņojumu, pirms uh, šie secinājumi bija pie, pieejami. Pēc tam mēs uh, diskutējām arī par uh, strateģiskās izmeklēšanas secinājumiem. Mēs spriedām par likumdošanas procedūru padomē, un secinājumi bija skaidri. Mums vajadzētu veicināt vienādu caurdzamības līmeni visās institūcijās. Iespējams, ka šie jautājumi arī parādīsies uh, šodien. Jūs pieminējāt uh, politisko kultūru un tā tālāk, taču šeit nav runa par politiskām diskusijām. Mēs šeit runājam par likumdošanas procesu. Un uh, mūsuprāt, šādā procesā ir pilnīgi citas prasības attiecībā uz cauradzamību un atbildīgumu. Es vēlētos pateikt pāris vārdu arī par to, uh, ko mēs pieņēmām jūlijā pēc mūsu diskusijām. Padomēji ir jāiesniedz informācija parlamenta komitejām par to, kā tā ir nolūkojusi uzlabot standārtus un procedūras attiecībā uz caurredzamību. Mēs gaidām, kad tas viss notiks. Mēs eh, arī ceram, ka šodien eh, par to izteiksies padomas pārstāvji. Tā kā Jana vēl nav ieradusies, mēs dosim vārdu ēnu referentiem. Un lūgumrakstu komitejā Pēters Jārs ir viens no ēnu referentiem. Lūdzu, Pēter. Paldies! Paldies eh, par to, ka devāt man vārdu. Es uzskatu, ka mūsu darbs šajā jautājumā ir ļoti svarīgs un es vēlētos pateikties arī tiesību sardzē par viņas ieguldījumu. Ja runa par caurdzamību, tad eh, tas ir tāds moderns termins, bez caurdzamības eh, uzticēšanos nevar radīt. Jā, politiskā dimensija ir tikai viena puse. Mums vajadzētu pilsoņiem parādīt, kā notiek lēmumu pieņemšanas process. Un šeit eh, rodas tāda kā pretruna. Parlaments ir ārkārtīgi cauradzams. Mums ir ļoti daudz eh, dažādu balsojumu, mēs eh, nevaram neko noslēpt, bet padoma ir tāda kā mēna kaste. Es personīgi pats esmu ārkārtīgi sadusmots, piemēram, ja runa par um, datu aizsardzības regulu. Tika panākts eh, kompromiss, un tad eh, notiek dažādas sanāksmes. Un Vācijā, piemēram, daudzi eh, pilsoņi īsti nesaprot, kā tas viss ir noticis. Un izskatās, ka Vācija vispār nebūtu piedalījusies šajā lēmumu pieņemšanas procesā. Tas mani patiešām sadusmo. Uzskatu, ka ar šādu caurdzamību lēmumi izskatītos daudz saprātīgāki un pilsoņiem saprotamāki. Pilsoņiem ir jāzina, kā dalībvalsts ir nobalsojusi un uh, kāpēc šis balsojums ir tāds, kāds tas ir bijis galu galā bieži vien ir eh, runa par jautājumiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Dažkārt mēs, deputāti parlamentā, nezinām, kā mūsu valstis padomē ir nobalsojušas. Mums ir jāmeklē daudz un dažādi avoti. Un ja visi dokumenti jau no pašiem pirmsākumiem tiek eh, definēti kā konfidenciāli, tad tas noteikti nav vajadzīgs. Es uzskatu, ka mums vajadzētu diskutēt un mums ir vajadzīgs arī uh, Eh, sanāksmes aizslēgtām durvīm, bet par to šeit nav runa. Pilsoņiem ir jāsaprot, kāda ir bijusi lēmuma pieņemšanas procedūra, un tāpat arī viņiem ir jāzina, kā kurš ir nobalsojis. Tas ļautu mums izvairīties no tā, kas visu laiku notiek Eiropas parlamentā, ka viens uz otru rāda ar pirkstu un uzveļ visu vainu uz citiem. Nākamā runātājā sociāldemokrāta grupas pārstāvi no lūgumrakstu komitejas. Paldies! Es vēlētos izteikties eh, Džūdas Kirtons Dārlings vārdā, kas ir mūsu ēnu referente lūgumrakstu komitejā un mana koordinātore. Džūda, kā ēnu referente, lūk, eh, iedeva man savus pierakstus, tāpēc tālāk izteikšos angliski. Uh, Čūda vēlētos pateikties abiem, referen abiem referentiem par šo izcilo ziņojumu. Viņas prāt, e, šis ziņojums aptver visu svarīgāko tiesības ardzes ziņojumā, un e, parlaments var atbalstīt e, tiesības ardzes rekomendācijas. Šeit ir ļoti labi norādīts arī uz sekām, kādas varētu būt tam, ja nekas netiktu darīts. Tekstā parādās arī vairākie brīdinājumi. Viņas eh, vēlēšana apgabalā ir uh, radusies liela neusticēšanās pret institūcijām, bet šo neusticēšanos var pārvarēt. Un uh, šis ir bijis viens no faktoriem, kas ietekmēja balsojumu par Brexitu, un visām valstīm vajadzētu no tā mācīties. Visiem uh, kontinentā. Mm, kas vēlas, lai mūsu savienība sabruktu, uh, Eh, ir šķitis, ka nevajag ticēt solidaritātei un vērtībām Eiropā. Viņi ir gatavi spēlēt tikai savu spēlīti. Tieši tāpēc mums ir jābūt pēc iespējas atklātākiem un caurdzamākiem. Demokrātija galu galā nomirst tumsā. Uh, Vēlreiz liels paldies uh, referentiem par viņu darbu un paldies arī visiem ēnu referentiem. Un viņa pauž pilnu atbalstu šim ziņojumam. Tagad atkal pāriešu uz franču valodu. Es gribētu arī personīgi izteikties par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka tas uh, ļoti labi papildina Emīlijas Railijas uzsākto izcilo darbu. Um, Emilija Rēlija savā darbā balstās uz izmeklēšanu, kas eh, norāda, ka padomē vispār trūks saurzmības, un tāpat šeit var pat runāt par nepareizu administrāciju, kas eh, sāk pat pārkāpt pamatiesības. Es eh, vēlētos norādīt, ka šāds saurzmības trūkums runā pretī atklātības principam lēmumu pieņemšanā. Un es arī pilnībā piekrītu Kirtons Dārlingas analīzē, ka dalībvalstis vēlas nogrūst atbildību uz Savienības pleciem un vēlas norādīt, ka tikai Savienība ir atbildīga pār tās lēmumiem, kaut arī tās ir valstis, kas pieņem šos lēmumus savu pilsoņu vārdā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu mainīt situāciju, un tāpēc es vēlreiz vēlētos pateikties par izcilo darbu mūsu referentiem. Railijas kundzei, un vēlētos arī norādīt, kā balstoties uz šiem uh, secinājumiem, mums vajadzētu mēģināt panākt, lai lēmumi tiek pieņemti caurdzmībā un lai dalībvalstis uzņemas atbildību pār uh, savu balsojumu. Vai jūs esat gatavi izteikties, uh, Tomas kundze? Mēs atvēlējam katram referentam 5 minūtes. Paldies, priekšādātāji! Es atvainojos, lidmašīna aizkavējās un es pat atstāju savu bagāžu lidostā, nezinu, kā vispār to dabūšu atpakaļ, bet es izmantošu visas man atvēlētās minūtes. Vispirms liels paldies līdz referentām Lainene kungām par labo sadarbību. Nevienmēr šajā parlamentā sadarbība izvēršas tik laba. Domāju, ka strādājot pie šī ziņojuma esam kļuvuši par draugiem. Liels paldies arī abiem sekretariātiem, gan pētī, gan apko komiteju sekretariātiem par lielisko darbu. Šis ziņojums ir īs, tāpēc arī es izteikšos īsi. Galvenais signāls, ko mēs vēlamies nodot ar šo ziņojumu, ir tas, ka mēs atbalstām ombudi. Viņas izvēlētie vārdi ir pilnīgi pareizi. Eh, padome un parlaments ir līdz likumdevēji, un tāpēc viņiem abiem vajadzētu piemērot līdzīgu praksi. Parlaments ir kļuvis ļoti cauredzams, visas sanāksmes ir pieejamas, ir pie, publiski pieejamas arī darba kārtības un protokoli, deputātu viedokļi ir zināmi, visi ir absolūti atklāti šajā telpā. Bet tas pats, ne, diemžēl, neatiecas uz padomi, un, diemžēl, tas neatiecas pat uz koreper sanāksmēm. Uh, Kā ir norādīts eh, līgumos, lēmumi ir jāpieņem pēc iespējas tuvāk pilsoņiem, un tas nozīmē, ka visām institūcijām ir jābūt atklātām un caurdzamām. Tas ir ārkārtīgi būtiski atbildīguma nodrošināšanā. Starp likumdevējiem nav līdzsvara. Uh, Tad, kad sabiedrība ir neapmierināta ar iznākumu, dalībvalstis ļoti bieži var norādīt ar pirkstu uz parlamentu, kurš ir vainīgs, tie ir deputāti. Un tas ir tāpēc, ka mūsu lēmumi ir visiem zināmi. Diemžēl sabiedrība neredz, ka uh, bieži vien iznākums ir cīņas rezultāts starp padomu un parlamentu. Dalību valstīm ir ļoti spēcīgas nostājas, bet tās vienmēr noveļ vainu uz Briseli. Mēs uh, visi zinām, ka visu to labo dara pašvaldības, taču viss sliktais nāk no Briseles. Un uh, pats trakākais, ka mēs eh, šeit mēram olas un gurķus. Tas viss pēc tam tiek atainots arī mēdījos, un dalību valstis bieži vien netiek pārāk vēl informētas par valdību balsojumiem padomē. Šis ziņojums ir ļoti skaidrs un labi saprotams. Mēs norādām, ka padomē vajadzētu ievērot tiesības sardzes rekomendācijas. Mēs ceram, ka mēs līdz ar to būsim skaidri parādījuši, ka mēs iestājāmies par caurdzmību un atklātiem demokrātiskiem procesiem. Liels paldies, Tums kundze, vai mēs varam pāriet pie ECR kunga, vai Messeršmita kungs, vai Notis Marijas kungs ir klāt? Nē, neviens eh, nerunās um, ECR vārdā, tad eh, lūdzu Aldes vārdā. Eh, liels paldies līdzreferenti. Vispirms, protams, mums ir jāpateicas eh, ombuda kundzei par lielisko darbu. Mēs varam atbalstīt viņus. Mums eh, punktu pa punktu viss, eh, kas šeit tika sacīts no Jolainen puses un Janas Tomas puses. Darbs ir lielisks. Un es domāju, ka rezolūcijas priekšlikums ir lielisks. Un es domāju, mums ir jāiet pa šo piedāvāto ceļu. no padomas puses ir tāda aplama uzvedība, un patiesībā tā attiec uz katru no dalībvalstīm, ja no politiskā viedokļa šāda rīdzība, šāda aizklāta darbība nav saistīta ar to kultūru, kuru vēlamies veicināt šai parlamentā, kad viņi saka, tas nav viņu interesēs. Jo pie vainas ir vienkārši Brisele. Viņu interesēs ir uh, tas, kas eh, stiepjas viņpus eh, Eiropas saimnības eh, politikas, tai runa par tiem aspektiem, kas nav Bris Briseles kompetence. Un te nav runa tikai par padomu, bet par visu Eiropas Savienību. Šī darba kontekstā Mums ir jāizdara spiediens, lai panāktu šo atvērtību, atklātību, un ļoti labi, ka mums ir iespēja izteikties par šīm ļoti svarīgajām rekomendācijām, uz kurām norādīja ombuds. No otras puses, mums ir jāfokusējas, kā arī teica Jolainen kungs, uz specifiskajiem elementiem šajā rezolūcijā mēs nedrīkstam atkāpties no konkrētiem punktiem, specifiskiem punktiem, kas tur uzskaitīti. Es uzskatu, ka uh, vairāki grozījumi būtu uzlabojumi. Te varētu iekļaut uh, vairākus atsaucus uz sarunām. Un es domāju, mēs arī turpmāk strādāsim ar, jūs, ar jums ļoti efektīvi. Lielas paldies par jūsu lielisko darbu un vēlos pateikties tiesības sargai par lielisku ieguldījumu. Zaļie, lūdzu, tad tagad guļ ir paredzēts sarakstā, bet Konstantīna Kuneva arī nav klāt. Tātad pāriem pie zaļiem. Margareta Aukene. Lūdzu, liels paldies! Vispirms vēlos pateikties Jo Lainenam par šo ziņojumu. Liels paldies par šo īsi, ātri paveikto skaidro darbu. Un es domāju, mēs pamatot norādām uz demokrātijas deficītu Eiropā. Mūsu valdības ar vienu uzvedas tā, it kā padomu būtu starp valdību iestāda ar visu šo diplomātiju, noslēpumainību, bez jebkādas demokrātiskās kontrolas. Un, protams, tā ir tāda ērta nostāja, Un ir tik viegli vainīt, eh, vainot citus, eh, padarīt Briseli par eh, grēkāzi. Un pēc iespējas ātrāk padomē būtu jāiemāc uzved, uzvesties kā Eiropas Savienības iestādēji ar demokrātas līdzdalību. Un es esmu ļoti gandarīta par 11. punktu šai ziņojumā, jo tur jūs ļoti skaidri norādāt, par ko ir runa. Un uzsverat to, ka uh, Ja nacionālajie parlamenti nevar sekot notiekošajam, tātad ne tikai tam, kā viņi pašvaldība balsoja, bet arī citas valdības balsoja, tā kā mēs to darām. Mūsu nacionālais parlamentos, es Dānijas parlamentā ilgi esmu strādājis, un iedomājieties, ja parlamentā paziņotu, mēs pieņēmām šādu lēmumu, nemaz nesakot, kurš kā bija balsojis vai piedalījies sarunās, tad tas būtu skandāls, bet tieši tā notiek padomē. Un es domāju, Būs ļoti grūti to mainīt, jo tā ir tāda dziļi iesakņojusies, mm, zi, tas ir dziļi iesakņojies paradums. Tā cilvēki pieraduši strādāt, taču mums ir jānorāda uz šiem pārkāpumiem, un šeit ir reāla problēma. Mums ir jāpanāk, lai valdība būtu mūsu pusē un arī nacionālajie plašsaziņas līdzekļi, jo tad, ja valdības nesaprot, kas notiek, tad arī nacionālā prese nevar uh, attainot atbilstošu situāciju. Un būtu skaidrāks priekšstats, ja mums būtu šī caurskatāmība, uz kuru nepārprotam aicina ombuds ziņojums un arī mūsu ziņojums. Tātad es tiešām ceru, ka jums izdosies panākt, lai valdība saprot, par ko šeit ir runa. Jo te ir runa gan Eiropas Savienības nākotnē, gan par uzticamību, gan arī par padomis uh, leģitimitāti. Paldies! Lielas paldies uh, no AFCO komitejas zaļo vārdu Maks Andersons. Es izteikšos īsi. Ziņojums ir labs. Mēs pat vēl kritiskāk varētu izteikties par padomu, bet ziņojums ir ļoti labs. Yeah, often... Ļoti bieži viņš izsakās tieši tā, saka priekšstādātāji. Tad tagad vēlos pāriet pie EFTT. Fabio Kastaldo nav klāt, neviens viņu neaizstāja. Eleonora Evi ir klāt. Lūdzu, vārds jums liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es uzstājos eh, piebalsojot kolēģi iepriekš sacītajam. Es piekrītu, šis ziņojums ir svarīgs. Saurskatāmība ir eh, svarīgs temats un pateicoties ombuda darbam uzraugot atbilstošu pārvaldību un norādot uz sliktu pārvaldību institūcijās. Ja jūsu nebūtu, tad uh, mums nebūtu mūsu pusē kāds, ar kur kopīgi cīnīties par caurskatāmību. Man bija iespēja uzzināt, ko vairāk par šo tematu ikgad ziņojuma laikā strādāju pie šī ziņojuma par ombudu aktivitātēm gada gaitā. Un vienīgais, kas man sakāms, es pilnīgi piekrītu uh, visam tam, kas šajā kontekstā tiek apspriests. Pārāk ilgu laiku šī problēma ir palikusi neatrisināta. Jau par padomu izskanējis daudz kritikas, taču padome turpina pārkāpt pilsoņu demokrātiskās tiesības, jo arvien pastāv šī caurskatāmības deficīta problēmu, pieņemot lēmumus. Ir neticami, ka mēs ar vienu, arī mēs, kā kolēģi, nezinām, kā ir balsojuši, balsojuši dalību valstis strādājot pie likumdošanas priekšlikumiem. Un tas var tikai kaitēt demokrātijai. demokrātijai. Pieejai informācijai ir jābūt pašsaprotamai. Mēs nevienmēr varam iegūt uh, dokuments, kas mums vajadzīgi, un arī nav ieraksti, nav ierakstu sēdēm. Un eh, tas ir pamats uh, vilšanās. Un nav pieejas arī likumdošanas sagatavas dokumentiem, un tā tiek pārkāpti Eiropas Savienības tiesas noteikumi. Eh, vēl ar vienu nav pārskatīts tiesība akts 1049, eh, kaut gan tas jau sen jādara. Cik es saprotu, varu nepārprotam paust mūsu atbalstu šim ziņojumam, un daudz vairāk ir jādara, lai panāktu pilnīgu caurskatāmību. Atkārtoju mūsu nostāju, mums vajadzīga pilnīga caurskatāmība un pilna piekļuvi dokumentiem nepārprotam, kad ir runa par likumdošanas procedūram, īpaši attiecībā uz trialogiem, ņemot vērā visu mūsu komitejas darbu. Paldies! Paldies, Helds Vanemans, ENF aktē. Jūs neesat klāt, es biju cerējis, ka jūs būsiet citādos ieskatos, bet nu labi. Tad pāriem pie Žerum Lamjē, saprotu, ka jūs vēlēties izteikties. Jā, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos tikai vienu lietu piebilst, kā ir parasti, bet nu, te nav runa tikai par to, kas ir parasti. Vēlos apsveikt divas referents par viņu paveikto darbu. Ja šie pasākumi, ko viņi ierosina, tiks īstenot, tad tas pavērs pilnīgi jaunu skatījumu uz konstitucionālo darbību. Es vēlētos pieteikt vienu grozījumu, kas ļautu doties tālāk. 16. pānta A punktā tiek prasīts sistemātiski pierakstīt dalību valstu uh, valdību pārstāvis. Es domāju, reporterji sistematiquement des gouvernements et de leur représentants. Tā vajadzētu Francis rakstīt ne tikai uh, valdības, bet arī valdību pārstāvis jo dažkārt eh, tad aizbildinās eh, pārstāvi ar to, ka mēs neesam oficiāli pārstāvi, un citi saka, mēs neesam, es neesmu bijis klāt šai sanāksmē, vai arī, piemēram, Eiropas lietu sekretāri, es runāju par tādu gadiem manā valstī, saka, nu, es nebiju tur klāt, bet eh, kāds cits viņu pārstāvēja. Un eh, tā tomēr var viņu, viņu saukt pie atbildības par tiem lēmumiem, kas viņu paspārnē tika pieņemti. Nevar pieļaut, ka kurš katrs demagogs eh, runā viss, kas viņam ienāk prātā, un tad nevar saprast, ko kurš ir darījis. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka visa Eiropas parlamenta deputāta katreiz, kad mēs uh, strādājam kādā sanāksmē, tad tas ir publiski pieejams lai kā mēs balsotu, arī tās balsojums ir publiski pieejams. Un kad mēs arī neesam balsojuši, arī tas ir publiski pieejams. Un vēl arī pēc 15 gadiem ir skaidri zināms, vai es tur biju klāt vai nebiju klāt un kā es balsoju. Kaut arī katrs ir brīvs. Katrā vēlēšanu kampaņā balsot tā, ka viņiem ienāk prātā, tomēr ir zināma atbildība, un šim principam jābūt spēkā arī valdību locekļiem, uh, Un tad, kad notiek sarunas par caurskatāmības tekstu, tad te katrā ziņā ir jācīnās pret liekulību. Paldies! Un pēdējais manā sarakstā ir Elmars Broks, eh, ēnu uh, referents Eiropas Tautas partijai. Lūdzu. Äh, Priekšādātājas äh, kundze, es äh, varu, protams, runāt par cauradzamību mūsu vislielākā problēma ir tā, ka dalību valstu valdības, tad, kad eh, tās padomē eh, kaut kam piekrīt, bet kas nav bijis populārs lēmums, eh, vienmēr izrādās tā, it kā tās nebūtu piedalījušās šajās padomas sanāksmēs. Uh, Šāda izlikšanās ir viena no lielākajām struktūrālajām problēmām mūsu savienībā. Tas pats attiecas arī uz uh, informāciju, kas tiek sniegta pilsoņiem. Diemžēl to var pat nosaukt par viltus ziņām. Nevar teikt, ka tā ir patiesa informācija. Uzskatu, ka šī iemesla dēļ uh, es varu piekrist šī ziņojuma nolūkam, varu piekrist arī tiesības sārdzes uh, ziņojumam. Mums vajadzētu panākt eh, caurdzamību. Šeit nav nekādu pretrunu. Taču, skatoties uz to, kā tas viss veidojas, man šeit būtu kaut kas sakāms. Viss eh, tas sākas ar eh, vēstnieku uh, sanāksmēm. Tam visam ir jābūt caurredzamam, bet vai pie mums ir biroju sanāksmēm un arī priekšsēdētāja konferencē jābūt atklātai? Uh, Nē, tieši tāpēc mēs nevaram pieprasīt uh, šādu pašu atklātību arī no pretējās puses. Tad arī tā būs izlikšanās. Es domāju, ka būtu loģiski paskatīties, vai šeit neparādīsies kaut kas tāds, kas varētu atkal atgriezties pie mums. Mēs runājot par konstitūciju, pieprasījām, lai dalībvalstis uh, būtu atklātas Romā šajā atklāšanās sanāksmē. Un tad pirmajā pusstundā šis konstitucionālais līgums tika uh, pilnībā iznīcināts. Un tolaik uh, tāda bija šī prasība, ka ministru padomē ir uh, jābūt atklātāji. Uh, bet eh, attiecībā uz eh, konstitūciju bija tikai viena šāda ministru padome. Ja mums būtu divu kameru sistēmā šeit eh, parlamentā, tad padomu varētu uzskatīt par to, kas veica likumdošanas darbu. Ārlietu ministra padome nevar vienmēr tikties atklāti. Es uzskatu, ka šeit ir runa par pilnīgi pa akceptējumiem argumentiem. Uh, Mums vajadzētu pieprasīt šo atklātību tikai tad, kad padomi darbojas kā likumdošanas orgāns. Tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi, ka parlamentārā asamblējā ministru padomei mm, vajadzētu pieņemt šos lēmumus atklātā sanāksmē, un katrai valdībai vajadzētu paskaidrot, kāpēc uh, tā um, balso tā, kā tā balso. Tas atklātībai ir vajadzīgs, un tas būtu sākuma punkts. Pēc tam uh, mēs uh, varam to visu attīstīt tālāk, mēs varam šeit ieviest dažādas pakāpes. Es esmu pārliecināts, ka tas uh, darbosies tikai tad, ja specializētām ministru padomēm vairs nebūtu šo likumdošanas tiesību. Uh, tad mēs nevarētu vairs izmantot šos, šos A punktus. Tur mums ir grūti saprast, kā kurš ir balsojis. Šiem e, specializētajām ministru sanāksmēm vajadzētu būt sagatavošanās sanāksmēm īstajai padomēji, un tieši tāpēc mums ir arī vajadzīgs šāds mm, posms, tāds pat kā parlamentā. Un ja mēs ņemam vērā šo struktūru, tad mm, te mēs varētu runāt par tādu kā otro kameru, otro palātu, divpalātu sistēmu. Es uzskatu, ka tas būtu loģiski, ja mēs virzītos uz priekšu tieši šādā veidā. Protams, ka ļoti daudz kas, kas ir iekļauts ziņojumā, ir eh, man pieņemams un akceptējams, bet varbūt mēs varētu paskatīties uz šo kopējo struktūru, mēs varētu um, skaidri norādīt, ka um, ir jāievieš šādas atšķirības, lai tas uh, viss būtu arī piemērojams. Mums vajadzētu atcerēties, kas uh, notika uh, konventā, uh, pieņemot konstitūciju. Un uh, balstoties uz šo pieredzi, mēs varētu veidot šo struktūru. Protams, mēs varam diskutēt uh, tālāk, uh, Eh, kā tas viss izskatīsies, bet mums vajadzētu arī paskatīties, ka mm, parlamentā arī ir slēgtas sanāksmes, un mēs nevaram pieprasīt, lai šādā situācijās eh, padomē šāda tipa sanāksmes būtu atklātas. Mūsu pirmais uzdevums um, būtu paskatīties, eh, ko domā nacionālajie parlamenti. Uh, ir skaidrs, ka katrā valstī ir savi priekšraksti, kā parlamenti kontrolē valdību darbu, kā tās rīkojas padomē. Dažās valstīs ir Eiropas lietu komitejas, kas gatavo valdības darbu padomē, un es domāju, ka Mums arī vajadzētu sagatavot šādus priekšnosacījumus, vajadzētu panākt, lai eh, parlamentiem būtu iespēja stingrāk kontrolēt savas valdības. Mūsu uzdevums būtu to nodrošināt. Mēs eh, nedrīkstam šeit pieļaut eh, kļūdas. Dalībvalstu parlamentiem ir jābūt iespējai kontrolēt savu valdību locekļu darbu padomē, nevis visu padomu kopumā. Liels paldies, Vikstrēms kundz. Lūdzu. Es tagad eh, vēlos izteikties kā šīs komitejas locekļi, jo es tiešām uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņema, kad paraugos uz eh, Eiropadomes eh, pārstāvniecību šeit. Es vēlos jums nosūt pavisam skaidru vēstījumu, piefiksējiet lūdzu. Beidzot, līdz pat šim brīdim Austrijas prezidentūra nav izpildījusi savu saistības. Uh, kuras Heinz Fasmans uzņēmās apvienotajā AFCO pētī sanāksmē 11. jūlijā starp 11.50 un 12.30. Eh, toreiz viņš teica, ka viņš apņemas informēt Eiropas parlamentu par padomes eh, tālākajiem soļiem, lai uzlabotu noteikumus saistībā ar likumdošanas caurskatām, procesa caurskatāmību. Nu, jau ir septembra beigas, un nekas no šīs institūcijas mums nav vienāds. Man tas šķiet pilnīgi nepieņemami. Un es te nerunāju kā šīs komitejas priekšstādātāja, es runāju vienkārši kā šīs komitejas locekle, priekšstādātāja Danuta. Un tagad vēlos citēt uh, pravieti Lainena kungu šeit Viņš saka padomē, beidziet uzvesties kā diplomātiski iestāde, bet rīkojieties kā demokrātiska iestāde. Citādi beigas tāds ir mans vēstījums jums. Paldies, Cecīlija. Lielas paldies, saka Hībnērs kundze. Es domāju, tad esam noslēguši šīs diskusijas. Es nezinu, kāda ir tradīcija, vai referentiem ir jāizsakās vēl, bet tad jums ļoti nedaudz laika, visam īsi. Kas pirmais, Jāni Lūdzu? Liels paldies, kolēģi, par jūsu sacīto. Es to ļoti augstu vērtēju. Īpaši man bija vērtīgi bija Broka kunga uzstāšanās. Viņš jau pirms vairākiem gadiem nāca klērš ar mēģinājumu, un viņš tecināja, ka nekas no tās iestādes nav uzlabojies. Tātad mums tam problēmai jānāk klāt no cita rakurs un kaut kā citādi jāpanāk mūsu mērķis. Jā, Padoma nav atbildējusi uz vēstuli, kur nosūtīja tiesības sargs ombuds, un viņi vienkārši klusē. Jā, es esmu uzrunājis vairākus cilvēkus tur, un es secināju, ka nekādas savskatāmības. Un diplomātija nav tā lieta, kura uh, vajadzīga caurskatāmība. Tā viņa man teica, un tas turpinās vēl arī tagad. Jā, mūsu kolēģis Šeroms Laviljē ļoti pareizi norādīja, ka cauradzamība padomē nodrošina konstitucionalitāti. Galu galā padomē ir uh, likumdevējs, nevis kaut kāds uh, starpvaldību orgāns. Un, ja runa par dalībvalstu pozīciju cauradzamību, tad uh, Bieži vien Eiropas Savienība tiek uzskatīta par kaut kādu svešu varu, ar kuru mums nav nekādas darīšanas, uh, uz kuru var mierīgi novelt uh, vainu un uh, kas netiek vispār ņemta vērā. Es uzskatu, ka vairāk caurdzamības to visu varētu ļaut mums nākotnē novērst. Uzskatu, ka viedajam Elmāram Brokam tomēr nav taisnība. Koreper ataino tieši to, kas parlamentā ir komitejas, un padomi savukārt ir mūsu plenārsēde. Mums vajadzētu sākt ar koreper. Koreper ir jātiekas publiski, tieši tāpat kā mēs komitejā to darām. Mēs, protams, nepieprasām, lai visas uh, vēstnieku sanāksmes būtu atklātas, uh, tieši tāpat kā mūsu politiskās grupas nav atklātas, bet koreper sanāksmes ir tādas kā komitejas sanāksmes. 14. pāntā paši esam norādījuši, ka padomēji vajadzētu uh, tikt saprastai kā uh, parlamenta palātai, un uh, mums ir tikai viena uh, palāta, tātad viens uh, likumdevējs padomē. Uh, Iepriekš vispār nebija paredzētas šādas 16 atsevišķas padomes, un nu, tieši tāpēc arī ir radusies tāda necauredzamība. Uzskatu, ka ir vērojama liela vienprātība. Liels paldies visiem par komentāriem, un tad skatīšos, kādi būs grozījumi. Liels paldies! Līdz ar to šī sanāksme ir beigusies, saka priekšstādātāja abu Priekšsēdētāju vārdā var teikt, ka esam paredzējuši galīgo balsojumu 21. novembrī. Tas nozīmē, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. oktobris līdz eh, dienas beigām. Tā 3. oktobris. 3. oktobris ir grozījuma iesniegšanas uh, datums līdz darbdienas beigām. Lielas paldies! AFCO esat aicināti uz citu telpu, tur turpināsies mūsu sanāks. Lielas paldies, Cecilija, ka mums bija.